Herr Präsident! Ar to arī mēs atsākam darbu. Vakardienas eh, sesijas protokoli ir pieejami vai ir kādi iebildumi? Nē, nav. Tad eh, protokols ar to arī tiek apstiprināts. Nākamais darba kārtības punkts ir debats par cilvēktiesību, demokrātijas, tiesiskuma principu pārkāpumiem. Saskaņā ar reglamentu 122. pāntu. Sākam ar tiesību aizstāvu un opozīcijas aktīvu stāvokli Kambodžā un Laosā.